tikai DaVinci programma, bet arī citas programmas, un viss atbalsts, ko komisija saņems šajā jomā no parlamenta, ir apsveicams. Paldies! Paldies, Redingas kundzei, līdz ar to diskusijas ir noslēgtas. Šis balsojums būs rīt pulkstens 12. un nākošā sēde no.